Es vēlētos atklāt uh, plenārsēdi. Mēs atsāksim 9. jūnijā pārtrauktu Eiropas parlamenta plenāru sesiju. Iepriekšējās uh, sanāksmes uh, protokols ir izplatīts, vai kādam ir komentāri par šo protokolu? Ja komentāru nav, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir.